Darba kārtības punkts ir mutiski atbildamais jautājums komisijai cilvēktiesību jautājums Eiropas Savienības un Vietnamas tirzniecības sarunās, starptautiskās tirzniecības komiteja, un es uz piecām minūtēm došu vārdu jautājumu autoram Langis kungam. Paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze. Nākamnedēļ, 2. Eh, decembrī, Vietnams premjers dosies uz Briseli un parakstīs uh, tirzniecības nolīgumu, un manuprāt, šis ir ļoti labs nolīgums, uh, par kuru ir vienojusies Vietnam un Eiropas Savienība, kas uh, paredz arī vienošanos par zināmiem standartiem 169 geografiskās izcelsmes norādes Vietnams pusē ir akceptējusi un arī uh, par citiem jautājumiem ir panākta vienošanās. Un būtībā mēs te runājam uh, par to, ka ir izveidots tāds pārskatāms spēles laukums. Un jau šajā vienošanās dokumentā uh, Eh, preambulā ir atsauce uz 45. Eh, gada ANO hārtu un arī uz 48. gada vienošanos par cilvēktiesībām. Tātad atsaucas uz uh, eh, cilvēku tiesību noteikumiem. Partnerības uh, nolīgums kas tika pieņemts 12. gadā, protams, ir saistīts arī ar tirdzniecības nolīgumu, un līdz ar to cilvēktiesību klauzula no šī partnerības un sadarbības nolīguma ir saistoša arī tirdzniecības nolīgumam. Es uzskatu, dāmas un kungi, par to mēs visi esam vienas prātis. Cilvēktiesības un tirdzniecība ir savstarpēji saistītas, un uh, Es nevaru iedomāties situāciju, kur eh, mēs eh, piekristu attiecībām, kurās netiek respektētas um, cilvēktiesības. Runājot par tirzniecības un partnerības līgumu, kur Vietnama ir akceptējusi, arī tur cilvēktiesības un tirgus atvēršana ir uh, apvienotas, eh, tātad cilvēku tiesības automātiski ir iekļautas arī sarunās par tirzniecību. Un ja mēs paraugāmies uz situāciju Vietnamā, tā ir ārkārtīgi dinamiska zeme, kas šobrīd ir pārejas procesā un eh, risina zināms uzdevumus. Un eh, tāpat viņiem ir aktuāli daudzi cilvēktiesību jautājumi, arī izpausmas brīvības jautājums. Uh, Un uh, šī klauzula uh, par cilvēku tiesībām, kas ir partnerības uh, līgumā un tirsniecības līgumā, tas ir pamats dialogu veidošanai. Un šobrīd jautājums ir par to, kā šo cilvēku tiesību dialogu uzlabot, lai tas būtu efektīvāks. Un uh, ir pieci punkti, kuros uh, ir jautājumi par uzlabojumiem, mm, proti mērķu definēšana vai ir vajadzīgi noteikti uh, stūrakmeņi šajās sarunās. Otrakārt, kā labāk iesaistīt pilsonisko sabiedrību dialogā? Mums ir pilsoniskās sabiedrības fórums, pašmai konsultatīvās grupas. Uh, Un uh, es domāju, ka šī tirzniecības līguma rezultātā veidosies arī neatkarīgas ārotbiedrības, un jautājums ir, vai mēs garan varam garantēt skaidrus noteikumus un arī materiālo atbildību, uh, atbalstu. Tālāk, vai ir iespējams uzlabot uh, koherenci ar Eiropas Savienību? par ko tiek runāts dažādos sarunu vešanas līmeņos. Ceturtkārt, kā notiek cilvēktiesību dialoga izvērtēšana, vai ir iespējams piemērot labākus rādītājus, indikātors, un piektkārt caurskatāmība. Tā mums ir tāda iemīļota tēma, kas, protams, parādās arī, ja runājot par cilvēktiesību dialogu. Uh, Tātad tie ir tie daži jautājumi par to, kā stiprināt cilvēktiesību dialogu attiecībā uz Vietnamas gadījumu un, protams, arī attiecībā uz sarunu stratēģiju turpmāko līgumu gadījumā. Pateicos par uzmanību. Paldies, Langis kungs, telak komisijas vārdā Malmstrēms kundze. Thank you, Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi komisija ir gatava veicināt un aizsargāt eh, cilvēktiesības, eh, risinot jebkuru jautājumu ar eh, trešo valstu, ieskaitot Vietnamu. Un mēs esam organizējuši konsultēšanos ar iensētajām pusēm, kas notika māja mēnesī. Tālāk rezultāts tika arī publicēts, un iensētās puses ir pauduši savu viedokli sakarā ar to, kā uzlabot cilvēktiesību jautājumu risināšanu un kā uzlabot mūsu uh, sadarbība ar pilsonisko sabiedrību. Es varētu apstiprināt, ka cilvēktiesību jautājums ir, um, ir pacelts saistībā ar Vietnams tirzniecības sārunām. Un ir arī izredzes um, panākt pozitīvu risinājumu. Līguma preambulā ir atkārtota Eiropas Savienības un Vietnams apņemšanās cienīt universāls cilvēktiesību princips. Un ir arī saikne starp um, šo te brīvās tirniecības līgumu un partnerības līgumu ar Vietnamu. Un um, šī saistība um, nosaka, ka Eiropas Savienības un Vietnamas attiecībās viens no pamatiem ir cilvēktiesību un uh, cienīšana un attiecīgi ir atrunāt pasākumi, kas ir jāveic, ja šīs tiesības tiek pārkāptas. Tirzniecības nolīgumā ir arī normas par caurskatamību. Uh, saistībā ar lēmumu pieņemšanas procesu, ar jebkurām juridiskām procedūrām, ir vēlēšanās eh, arī respektēt cilvēktiesības likumvaru. Tā ir pausta juridiskos tekstos. Runājot par, par darba tiesībām, tas arī ir ierakstīts attiecīgā tirzniecības līgums sadaļā. Te ir mērķis eh, darboties saskaņā ar starptautisko darba organizāciju un arī veicināt korporatīvo atbildību, lai būtu ētiskas un godīgas darba programmas. Un um, šāda veida sadarbība ar Vietnamu ļoti svarīga. Sadarbība tiks virzīta uh, starp uh, dažādām institūcijām, tiks tālāk izvērsts cilvēktiesību dialogs, būs sanāksme par šo tēmu pēc dažām nedēļām. Uh, Un e, mums ir arī attiecīgs Eiropas Savienības instruments demokrātijas cilvēktiesību veicināšanai. Tas tiks izmantots. E, saistību izpildīšana apusēji tiks arī uzraudzīta, ir attiecīgi mehānismi, ir arī Eiropas Savienības pilsoniskās sabiedrības e, dialogs un arī FTA līguma ekspostu izvērtēšanas mehānisms. Uh, Es atbalstu Langs kungu un piekrītu viņam, ka tirzniecības liberalizācija un cilvēktiesības iet roku rokā. Uh, un arī jaunais komisijas paziņojums par tirdzniecību un par investīcijām, ko, ko komisija publicēja pirms dažām nedēļām, skaidri norāda, ka Eiropas Savienības politika kalpo pilnīgi visu interesēm, gan lieliem, gan maziem uzņēmiem, pašnodarbināto personu interesēs atbalsta, kā arī jaunatīstības valsts. E, ir šai politikai jārada darba vietas, bet ir jābūt arī atbildīgai politikai. Un e, līdz ar to Eiropas Savienība aizstāv um, mūsu vērtības, kas ir efektivitāte, ekonomisko iespēju došana un tāpat laikā nodrošinot caurskatamību. Cilvēktiesības ir ļoti svarīgs šādu tirzniecības stratēģiju elements, un komisija darīs visu, lai tirzniecības stratēģijas arī atbalstīs tālāku cilvēktiesību aizsardzību un realizēšanu sadarbībā ar citām valstīm. Mēs iestrādājam to arī attīstības politikā bet es gribētu teikt, ka šī te līdzsvara um, rašana starp mūsu apņemšanos, mūsu iesaistīšanos un nosacījumiem. Mēs uzskatām, ka mm, šādas iesaistīšanās politika ir efektīvāka nekā tā, kas balstās tikai uz nosacījumiem. Ja mēs esam iesaistījušies, mēs darbojamies, mēs, mēs dodam arī mm, iespēju dialogam un tad meklējam dažādas risinājumus. Mūsu rīcībā ir kanāli, kur mēs arī izmantojam un izmantosim, lai uzlabotu kopēju situāciju situāciju Vietnamā. Lielas paldies par uzmanību, un mēs eh, tiešām jūs informēsim ļoti precīzi ar visām, ar, par visu tālāko sarunu gaitu. Paldies, un tālāk divas minūtes Fīzes kungam. Senora prezidenta, senora komisārija. Lielas paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. šī, šis te Nolīgums starp Eiropas Savienību un eh, Vietnamu ir ārkārtīgi nozīmīgs. Eh. Eiropas Savienībai šis nolīgums ir ļoti nozīmīgs no ekonomiskā viedokļa. Mēs ceram, ka tas eh, palielinās piekļuvi tirgumu un ļaus uz, palielināt arī IKP rādītājs. Būs arī jaunas investīcija iespējas. Brīvās tirzniecības nolīgums ir saistīts ar asociācijas līgumu, kurā ir iekļauta klauzula arī par cilvēktiesībām, un šim principam ir jābūt pamatās starp attiecībās starp Eiropas Savienību un Vietnamu. Šobrīd ir pagājuši 25 gadi, kopš izveidos diplomātiskās attiecības starp Eiropas Savienību un Vietnamu, un mums ir, izdevi, mums ir izdevies panākt situācijas uzlabošanos. Taču, diemžēl, nāvisots eh, arī tiek joprojām piespriests un um, tiek apspiestas uh, dažādas minoritātes, un mums ir jācīnās pret to, uh, lai šīs represijas beigtos, bet ir nevajadzētu aizmirst arī, ka Vietnam iet pareizajā virzienā. Vietnam darbojas arī ANO cilvēktiesību padomē, un tā ir ratificējusi konvenciju pret spīdzināšanu. Mums ir jāturpina kontrolēt to, eh, kas tiek darīts cilvēktiesību jomā Vietnamā, darbojoties arī ASEAN ietvaros, nevajadzētu aizmirst, ka tas ir mūsu sabiedrotais Āzijā. Paldies! Paldies, un tagad vārds uz pusotru minūtu Mauskas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisārs kundzei! Tirzniecības nolīgums, kas tiks noslēgts decembrī starp Eiropas Savienību un Vietnam, ir nozīmīgs vairāku iemeslu dēļ. Ne tikai tāpēc, ka tas uzlabos uh, tirzniecības attiecības, bet arī tāpēc, ka tas uzlabos kopumā attiecības, kāds ir Eiropas Savienībā ar Āziju. Tas ir strateģisks uh, nolīgums un Tieši šī iemesla dēļ, un arī kā to atgādināja arī Langs kungs, ņemot vērā to, cik kvalitatīvs tas ir, tas varētu kalpot kā piemērs turpmākiem nolīgumiem, kas varētu tikt noslēgt ar citām valstīm. Tas ļaus mums sakot uh, daudziem aspektiem un pavisam precīzā veidā. Ļoti svarīgs ir ilgspējīgas attīstības um, jautājums, kam ir atvēlēta īpaša sadaļa. Un mums vēl cekojošs komisija, jautājums komisijai. Lai saņemtu vairāk informācijas, lai saņemtu detalizētāk informāciju, vai uh, jūs varētu rast iespēju tādu mums sniegt? Jo mēs uzskatām, ka ir nepieciešams uh, uzlabot kontroli un būtu nepieciešams labāk sakot tam, kas notiek uh, cilvēktiesību jomā, būtu nepieciešams labāks ietekmes novērtējums, uh, domājot arī par pilsonisko sabiedrību. Mūsuprāt, šāds nolīgums, uh, jo īpaši svarīgs tad, ja tas uzlabo partners, sociālo partneru situāciju, tāpēc mēs nedrīkstam noslēgt tādus līgumus, kuros netikt ņemt vērā šī dimensija. Paldies! Paldies! Tagad vārds starp patīkungam uz vienu minūti vietnam ist ein dynamisches äh, junges land. Vietnam dinami, ir dinamiska jauna valsts, kur ir miljoniem iedzīvotāju, un tā ir valsts, kas negaida darba vietas, bet gan rada darba vietas. Jā, Vietnamā ir komunistiska valdība, taču tā negrib panākt sociālismu, bet gan nacionālās intervences, kas palielina valsts labklājību. Un uh, cilvēki drīkst brīvi izteikties un piedalīties brīvajā tirzniecībā, kamēr vien tie netraucē vairs sistēmai. Un ir jāizvēlas šajā gadījumā pieeja, taču te ir jābūt analītiskai pieejai globalizācijas pasaulē, ja mēs vēlamies kaut ko panākt, ir vajadzīga um, domāšana par cilvēktiesībām, un mums vietnamiešiem ir skaidri jānorāda, ka uh, šis cilvēktiesību jautājums tiek aktualizēts viņu pašu interesēs. Paldies, Šrākas kundze, uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze. Liberāļi vēlas uzteikt to, ka ir noslēgtas šīs uh, unikālās sarunas starp Vietnamu un Eiropas Savienību. Tirzniecība ir tikai viens no aspektiem Eiropas Savienības plašākai politikai, un dzimuma politika ir arī viens no instrumentiem, kuros uh, Eiropas Savienībai ir izteikta loma. Mums ir jādomā arī par attīstības politiku šajā kontekstā. Mēs pieredzam to, ka arī iedzīvotāji aizvien vairāk iesaistās šajās diskusijās, iedzīvotāji vēlas, lai Eiropas uh, ārpolitikas darba kārtībā cilvēktiesībām būtu augsta prioritāte. Es uzskatu, ka cilvēktiesības ir izšķirīgas un Eiropas Savienībā ir gan atbildība, gan iespēja nodrošināt to, ka cilvēktiesības tiek respektētas visā pasaulē. Tirzniecībai ir jābūt eh, spēcīgai svirē, taču tā nedrīkst būt risinājums problēmām eh, pat par sevi. Uh, Un bieži vien mēs dzirdam, ka cilvēki ļoti cer uz to ietekmi, ko ir iespējams panākt ar tirzniecību, taču mums ir jārīkojas savu iespēju robežās, un es redzu šīs ambīcijas un vīziju atspoguļojamies jaunajā komisijas Trade for All darba kārtībā. Uh, Ekonomiskā labklājība, Vietnamas centieni cilvēku vidū mazināt eh, nabadzību. Jā, es gribētu zināt, kādi ir īstermiņa pasākumi un kā komisija plāno risināt cilvēktiesību jautājumus tirzniecības kontekstā, arī kā izpaudīsies novērošana pēc tam, kad uh, līgums stāsies spēkā, Vietnamā situācija ir jāuzlabo. Izpausmes brīvība, pulcēšanās brīvība, šīs brīvības tiek kontrolētas, diemžēl notiek spīdzināšana un uh, cilvēku piekaušana, minoritāšu pārstāvi, žurnālisti un uh, citi sabiedrības pārstāvi cieši no tā. Uh, un šos uzdevumus nav iespējams risināt tikai ar tirzniecības starpniecību. Mums ir jāveido cilvēktiesību dialogs un jānodrošina politiska līderība. Es ceru, ka šī diskusija turpināsies un tiks uzraudzīts, kā šis nolīgums ir ietekmējis cilvēktiesību situāciju Vietnamā. Paldies! Pateicos un tālāk uz pusotru minūtu vārds Sāņčisas kundzē. Paldies priekšsēdētāji! Komisija ir panākusi vienošanos ar Vietnamu, un uh, tas sagādā bāžas, jo komisija neievēroja šī parlamenta un arī Eiropas ombuda rekomendācijas. Komisija pat neīstenoja ietekmes novērtējumu attiecībā uz cilvēktiesību situāciju atbilstoši ombuda un parlamenta rekomendācijām. Uh, Vienošanās iekļauj tradicionālo nodaļu par ilgspējīgu attīstību, ar to nepietiek. Tā ir tikai tukša retorika, bez konkrēta grafika rīcībai. Kāds mehānisms ir paredzēts, lai nodrošinātu to, ka iesaistītās puses ievēros savas saistības? Šāda mehānisma nav. Mums jāraugās, kā šī vienošanās ietekmēs arī dzimumu jautājumu Eiropas komisija nepanāks savus dzimumu līdztiesības mērķus ar šādu nolīgumu palīdzību. Tāpat ir svarīga arī uh, korporatīvās uh, atbildības paredzēšana attiecībā uz sociāliem un vidas standartiem. Mēs nedrīkstam pieļaut lielo korporāciju nesodāmību, kad uh, tās uh, apdraud uh, cilvēkus un planētu. Uh, un uh, Vietnams iedzīvotāji pieredzēs šī līguma dramatiskās sekas. Paldies vārds Kellers kundzei uz vienu minūti. Pateicos, cilvēku tiesība aizsardzība ir Eiropas Savienības projekta pamatā, un uh, tai vajadzētu būt arī Eiropas tirzniecības politikas pamatā. Vietnamai īsti neveicas ar cilvēku tiesībām, tā atpaliek rādītājos uh, runājot par preses brīvību, tāpat arī cieši arodbiedrības un pārtīs. Uh, Komisija iepazīstināja ar savu jauno sarunu stratēģiju, kur cilvēktiesības ir priekšplānā, taču jautājums ir par to, kā šie jautājumi tiks konkrēti īstenoti mūsu tirzniecības politikā, un Vietnamai vēl ir daudz paveicamā. Piemēram, nav paredzēts ietekmes izvērtējums uh, šim tirzniecības nolīgumam, tāpat jautājuma zīme ir uh, pie noteikumu piemērošanas investora aizsardzībai. Mēs neesam paredzējuši tiesiskās sekas šādam nolīgumam. Mums ir konkrēti jāraugās, ko mēs varam uzlabot ar tirzniecību Vietnamā. Jā, taču šiem vārdiem ir jābūt pamatotiem arī darbos. Paldies, tālāk uz vienu minūti Begins kundze. Paldies. Cilvēku tiesību situācija Vietnamā ir biedējoša un vāra ir vienas partijas rokās, kas bauda visas tiesības un savukārt ierobežo iedzīvotāju tiesības. Tāpat tiek piekopta spīdzināšana. Un uh, ko tad mēs šeit daram Eiropā? Mēs lēmjam par to, ka varētu atalgot šo demokrātiju demokrātijas flagmani ar brīvās tirzniecības nolīgumu. Mums ir vajadzīgs nolīgums, kas sargātu Vietnamas iedzīvotāju tiesības, bet šeit mēs slēdzam vienošanos ar diktatoru, apmaiņā izmantojot Eiropas lauksaimniecību. Mūsu lauksaimnieki pieredzēs, kā mūsu tirgu ienāk vietnamiešu rīsi, kā tas ir noticis jau ar eh, Mjānmas um, un Kambodžas rīsiem. Uh, Un vai tiešām uh, šis rīcības pamatā ir mūsu vērtības? Es šaubos, Fjellnerkungs. Lielas paldies, uh, priekšsēdētāji, paldies komisārs koncei. Augustā mēs pabeidzām darbu pēc uh, trīs gadu intensīvām sarunām. Šis nolīgums ir ļoti nozīmīgs, jo Eiropas Savienība ir ļoti svarīgs partners Vietnamai, tūdaļais Ķīnas. Uh, Šīs nolīgums noteikti veicinās arī izaugsmu šajā valstī, un es esmu pārliecināts, ka tirsniecība ir labākais veids, kā izkļūt no nabadzības. Ir ļoti labi, ka mums ir iespēja, eh, mums ir iespēja dot eh, šādu iespēju citām valstīm, un tie, kas saka, ka tas nenotiek automātiski, ka tirsniecība apdra, apdraud tiesības, ka tirsniecība apdraud uh, vidi, ka tas viss notiek uz iedzīvotāju rēķina. Tā tas nav. Paraugieties, uh, kas notiek tajās valstīs, ar kurām tiek noslēgti šie nolīgumi. Mēs nedrīkstam liekt šādu iespēju Mm, šai valstī, protams, ka ir paredzēta arī strikti noteikumi, jo īpaši attiecībā uz cilvēku tiesībām, bet mums ir uh, jāizbeidz ar šīm protekcioniskajām atrunām. Es domāju, ka tas, ko kolēģi nu pat teica par uh, Birmu un Jānmu, par Pakistānu, mēs sākotnēji bijām uh, pret. Uh, un šobrīd esam pret uh, eh, Vietnamu, tāpēc, ka mums vienmēr šķiet, ka mēs zinām labāk nekā citi. Tā ir jaunā tendence, bet mēs nedrīkstam tā ļauties. Paldies, un tagad vārds pusotru minūtu Mārtin kungam. Paldies, priekšsēdētājs. Es domāju, ka tā ir ļoti, tas ļoti labs līgums gan Eiropas Savienībai, gan arī Vietnamai. Vai cilvēktiesību situācija Vietamā ir lieliska, nē, tālu no tās, no tādas. Vai šī te, brīvās tirdzniecības vienošanās tiešām palīdzēs šo situāciju atrisināt, es nezinu, bet es aps, um, apsveicu um, komisijas vēlēšanos uzlabot šo situāciju. Pateicoties uh, FTA un citu līgumu palīdzību, mēs veicināsim cilvēktiesību dialogu. Es ļoti ceru, ka Būs arī ļoti efektīva konsultīvā grupa, un tas man ir ļoti svarīgi. Ja mēs atbalstam šo sadarbību ar pilsonisko sabiedrību, mēs iesaistam dažādas grupas, mēs uzraugam darba situāciju, mēs cenšamies, cenšamies respektēt SDO konvencijas, cenšamies arī nodrošināt arī aizsardzību darba vietās bet mēs nevaram to darīt, ja mums nav attiecīgo tirzniecības līgumu, tad mums nav bāzes. Tad es saku, jā, šis līgums ir labs ekonomikai un potenciāli arī cilvēktiesībām. Minute, Mrs. Gerling. Paldies, un tagad uz vienu minūtu Gerlings kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Cilvēktiesību ievērošana. Uh, palielinās, un tas nenotiek tikai tāpēc, ka um, valsts ratificē starptautiskos nolīgumus, vai arī tāpēc, ka uh, to bombardē tirsniecības nu, nolīguma partneri. Uh, cilvēktiesības attīstās. ASEAN ir Eiropas Savienības trešās lielākais tirsniecības partners, un Vietnama iegūst ar vien lielāku nozīmi ASEAN ietvaros, jo tās ekonomika attīstās. Es priecājos par šo nolīgumu, jo es domāju, ka tas ļaus cilvēkiem izkļūt no nabadzības un pašiem uzlabot savas politiskās un cilvēku tiesības pašiem savā valstī. Es uh, um, esmu nepatīkami pārsteigta par to, kādā uh, situācija ir cilvēktiesība šajā valstī, bet uh, Es domāju, ka mums ir jārīkojas konstruktīvi, mums ir jāturpina dialogs, mums ir jāsniedz nepieciešamā palīdzība un atbalsts, lai šis privās tirsniecības nolīgums būtu veiksmīgs. Paldies! Uh, Gailīgs kundze, vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu no to vēlas uzdot Francolīgs kungs? Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Patiesībā es vēlējos uzdot jautājumu uz kolēģei Gerlings kundzei Ja šī iesaistīšanās uh, politika un, un šī stingrība ir jāiestrādā uh, stratēģijā uh, attiecībā uz visām attīstības valstīm, tā skaitā arī uz Vietnam. Ko jūs par to domājat? Atbilda. Nu, diemžēl es īsti nesapratu jautājumu sākuma daļu. Grūti atbildēt uz jūsu uzdoto jautājumu, saka Gēlings kundze. Priekšsēdētāji, vai jūs vēlētos vēlreiz uzdot savu jautājumu? Jā, saka Franculiks kungs, mēģināšu vēlreiz. Šī te politika, kas paredz uh, iesaistīšanos, bet arī uh, striktus noteikumus, tas ir jāiestrādā Eiropas Savienībai stratēģijās un attiecībās ar visām uh, attīstības valstīm, tā skaitā arī Vietnam. Vai tagad jūs saprotat, uh, Atbildi eh, Gēlings kundze, es atvainojos, es joprojām nesaprotu šo jautājumu. Atbildi Gēlings kundze. Priekšsēdētāji piedāvā deputātiem noskaidrot šo jautājumu vēlāk. Tagad vārds uz divām minūtēm Lokbīlers kundzei. Eh, priekšsēdētāji, eh, Malstrēms kundze, cienījamie kolēģi, viesojoties Hanojā, šomēnes Es redzēju galvaspilsētu ar dzīvīgu, augošu ekonomiku, un uh, tā ir ceļā uz daudz tūkstošgadus attīstības mērķu sasniegšanu. Bet es arī uzzināju par to, ka arvien lielāks spiediens tiek izdarīts uz cilvēktiesību aktīvistiem, un šī valsts ir uh, diezgan augstu sarakstā um, to valstu vidū, kas apspiež presi. Privās tirsniecības nolīguma automātiski nenovērt pie uh, vienlīdzīgas sabiedrības, uh, pie sabiedrības, kurā netiek pārkāptas cilvēktiesības, pie sabiedrības, kurā ir spēcīgas strādājošo uh, tiesības. Tāpēc es priecājos par to, ka komisija 2012. gadā apņēmās sistemātiski īstenot cilvēktiesību ietekmes novērtējums attiecībā uz tirzniecības nolīgumiem. Tas ir um, paredzēts jau saulēcīgi. 2014. gada aprīlī šis parlaments aicināja komisiju pēc iespējas ātrāk īstenot cilvēktiesību izvērtējumu. Par spīti eh, visām šīm vēstulēm un atgādinājumiem un par spīti pēc spēcīgai kritikai, kas tika pausta no uh, Eiropas ombudu puses, komisija atsakās sakot šim ieteikumam Galvenais iemesls eh, tiks skaidrots esot laika trūkums un tas, ka eh, komisija nevēlas atlikt šī brīvā tirsniecības nolīguma noslēgšanu, bet komisija ir apņēmusies iekļaut to nākamajā ekspostu izvērtējumā. ANO eksperti pavisam skaidri uh, minēja to, ka brīvās tirzniecības un investīcija nolīguma var negatīvi ietekmēt cilvēktiesību jautājumus un aicināja īstenot ekspostu izvērtēju, e, ekspost izvērtējumu. Es nedomāju, ka uh, ilgspējas kritēriji um, nolīgumā ar Vietnamu būs pietiekami. Eiropas komisija ir jāsagatavo pienācīgs cilvēktiesību situācijas novērtējums. Paldies. Tagad vārds, kur augumā uz vienu minūtu. Grazie, grazie, prezident. Paldies. Labdien visiem. Komisārs kundze, es eh, rūpīgi klausījos eh, šo debati. Un es eh, tiešām nepiekrītu šim univers, nevar atbalstīt um, to tādā pašā gaisotnē. Kāpēc mēs tik ļoti atbalstam šo tik ļoti slavējumu, šo tirsniecības līgumu. Tā ir slavas dziesma neoliberālismam. Un mēs te ignorējam ļoti nopietnos um, cilvēktiesību incid pārkāpumu incidentus Vietnamā. Tur netiek pieļauti jaunpautiskā partija veidošanas, arī arotbiedrības nav brīvas, arī NVO nav brīvas. Un valdība izmanto dažādus instrumentus, uh, lai sodītu cilvēktiesību aktīvistus. Un, ja būtu līgums, kur um, cilvēktiesības ir prioritāte, un šāds līgums bija noslēgts 2012. gadā, mēs redzam, ka šis līgums netiek uh, pildīts un situācija palielinās un pasliktinās. Jāvēršas radikāli. Pirms um, došu vārdu nākamajam runātiem, laikam Morājas uh, kungs grib uzdot jautājumu uh, par reglamentu. Uh, paldies. Es gribēju uzdot plenā sēdēšo ļoti, ļoti nopietno jautājumu, jau otro reizi to vaicā. Plenārsēde ir šeit, lai mēs varētu diskutēt, lai mēs varētu debatēt. Uh, un šī nedēļa Strasbūrā ir veltīta plenārsēdei. Mums nevar būt arī komiteju sēdes vienlaicīgi ar plenārsēdi, un arī balsojums komitejā nevarētu būt vienlaicīga plenārsēde. Šobrīd ir pulkstens septiņi. Un mums ir jābalso Petī un Lībe komitejā par ļoti nopietnu jautājumu, kas ir Frontex regula. Es eh, vienkārši gribu sūdzēties, es gribu piedalīties arī šeit debatēs. Un arī komisārei ir laiks šeit atreiz pie mums plenārsēdēs. Lūdzu, lai jūs nododat šo ziņu arī Šulca kungam, lai komiteju priekšsēdētājs zina, ka nedrīkst organizēt balsošanu komitejās vienlaicīgi ar plenārsēdi. Šeit ir plenārsēdes nedēļa, Strasbūras nedēļa plenārsēdē, un lūdzu informējiet komiteju vadītājs, ka nav iespējams savietot šīs lietas. Priekšsēdētāji, paldies, jā, noteikti nodosim Šulca kungam. Tagad turpināsim mūsu debati. Tālāk eh, došu vārdu Silva Ferēras kungam pusotras minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu apsveikt eh, šo faktu, ka tirdzniecības līgums ir noslēgts ar eh, Vietnamu. Lieliski Eiropas Savienība attīsta savas attiecības ar Āzijas valstīm. Šis līgums arī ir jaunās paudzes līgums Tas būs tā kā tāda vadlīnija, arī tāds orientieris nākamajiem līgumiem, kas tiek, tiks slēgti ar līdzīgām valstīm. Tomēr šis līgums nav vēl ceļa nobeigums tirzniecības līgumiem ir jābūt ar mērķi veicināt tirzniecību, bet ne tikai tirzniecību, arī Eiropas vērtības un cilvēktiesības. Un šeit eh, ir arī pamats bažām par cilvēktiesību situāciju Vietnamā, jo īpaši, ja mēs runājam par izteiksmes brīvību, šī tiesība tiek eh, pārkāpta. Eh, parlamenta zālē mēs esam teikuši, lai komisija izmanto kondicionalitāti tirdzniecības nolīgumos, un tagad gribētu uzdot jautājumu komisijai, kāds progress šai ziņā ir cilvēktiesību mm, nozerē ar Vietnamu tieši pēc tam, ka mēs esam uzsākuši arī sarunas par izniecības līgumiem, kādas mācības mēs esam guvuši, kāds ir progress ar cilvēktiesību ievērošanu. Vai komisija tiešām uzskata, ka šis līgums ar Vietnamu atbilst kondicionalitātes principiem, tiek ievērots mm, arī šīs cilvēktiesības kā norma tirzniecības līgumā. Paldies, tālāk Zahradil kungam viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Es eh, esmu Inta komitejā referents. Un um, šajā jautājumā, un es neatbalstu šī jautājuma uzdošanu, kā arī neatbalstīju šo debati. Tomēr komitejā es biju mazākumā, un man jārespektē komitejas lēmums eh, par sarunām par šo tirdzniecības līgumu mm, netika pievērsta pietiekama uzmanība cilvēktiesībām. Es uzskatu, ka Vietnama ir spējīga arī izpildīt prasības cilvēktiesību jomā. Vietnama tās pildīs, un mūsu uzdevums ir uzraudzīt šo izpildīšanu. E, Tagad mēs esam pietuvojušies līguma noslēgšanas pēdējiem soļiem, un nākamnedēļ būs simboliska šī līguma parakstīšana. Esmu arī priecīgs, ka mēs e, spējām uh, arī radīt Vietnamas draugu grupu Eiropas parlamentā. Un šajā draugu grupā ir pārstāvēts visas politiskās grupas, un tas ir unikāls gadījums. Tas arī palīdzēs ratificēt līgumu. Paldies, Gil kundze, pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Es atbalstu šo tirdzniecības līgumu. Tam ir ļoti liels potenciāls darba vietu radīšana Eh, tas radīs arī mm, milzīgu labumu Vietnamai, bet šo potenciālu varēs apgūt tikai tad, ja būs arī attiecīgie pasākumi, eh, kas maksimizēs eh, pozitīvo un mazinās negatīvo ietekmi uz cilvēktiesību jomu. Vietnamai ir cilvēktiesību joma ļoti izaicinoša. Vai nu te, te varētu būt arī represijas pret cilvēkiem, kas meklē labāku nodarbinātību un arī pret lauksaimniekiem. Vai komisija nevar paskaidrot, kāpēc e, nevarētu izanalizēt cilvēktiesību situāciju eksante Vietnamā? Mēs e, zinām, ka mums ir ceļa karte un ir iespējams arī runāt par šiem jautājumiem, e, bet esam konstatējuši, ka parasti instrumenti šeit nedarbojas. Ne tikai esošiem instrumentiem ir trūkumi un par to ir rakstīts dokumentos ļoti plaši bet vai mēs tiešām varam e, šo pieeju vienkārši pārcelt mehāniski? Daži uzskata, ka komisijas ļoti mērenā pieeja cilvēktiesībām ir saistīta ar to, ka pastāv partnerības līgumā komunikācijas mehānisms starp ES un parlamentu, uh, par kapacitātes stiprināšanu, lai veicinātu strīdu izšķiršanu ar attiecīgām kopienām. Es negribu mazināt eh, tirzniecības līguma nozīmi, vienkārši veselais saprāts, ka prevencija darbojas labāk un ir saistīta ar mazākām izmaksām, un arī šāda proaktīva attieksme uh, arī veidotu labu attiecību pamatu ar mūsu vadošo partneri Dienvidaustrumāzijā esošajā ģeopolitiskajā situācijā. Kolēģi, mums tagad brīvais mikrofons, pieteikušies septiņi runātāji. Došu visiem iespēju izteikties, katram viena minūte. Pirmais runātājs ir Bogovičs kungs. Hvala. Človekove. Paldies. Cilvēktiesības ir process, un arī pamats tam, lai eh, cilvēki neciestu bādu, lai cilvēki baudītu izglītību, un eh, galu galā cilvēki arī ir tie, kas pieprasa cilvēku tiesības. Brīvās tirsniecības līgums nāks Vietnamai par labu, un es esmu pārliecināts, ka eh, šī līguma rezultātā vairāk cilvēku pieprasīs savu tiesību ievērošanu. Mēs sagaidām, ka politiskajā sistēmā, kur ir daudz nabadzīgo, cilvēktiesību ievērošana, uh, ir atkarīga no daudziem faktoriem. Te ir jāraugās, kā mēs esam pieprasījuši cilvēktiesību ievērošanu Lībijā un Sīrijā, un jautājums ir, vai tur šīs cilvēktiesības tika respektētas. Nē, tur cilvēktiesības tiek apdraudētas. Cilvēktiesības ir process. Paldies, vār, tālāk vārds Kaputo kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Pēc divu ar pus gadiem intensīvu sārunu Eiropas Savienība un Vietnama principā ir piekritušas parakstīt brīvās tirzniecības nolīgumu, kas ļaus palielināt tirzniecības apmaiņu ar vienu no lielākajām Āzijas ekonomikām un šī vienošanās nāks par labu abām pusēm, tomēr pastāv nopietnas bāžas par cilvēku tiesību ievērošanu 24 neatkarīgas organizācijas, lielākā daļa no Vietnams pilsoniskās sabiedrības, bet tostarp arī starptautiskas, ir izplatījušas ziņojumu pār cilvēku tiesību pārkāpumiem Vietnamā 2014. gadā. Tur ir runa arī par reliģijas brīvības neievērošanu. Un ir arī klauzula, kas ļauj apturēt nolīguma darbību, ja pastāv nopietni cilvēktiesību pārkāpumi. Komisijai ir jāpārliecinās, ka cilvēktiesības šajā valstī tiek ievērotas. Mums jānodrošina cilvēktiesību situācijas uzlabošanās. Paldies! Tagad vārds nākamajam runātājam. Pateicos, saka Marijas kungs, brīvās tirzniecības nolīgums ir nesis izmaiņas arī investīcijās un piemērojamajās nodevās, un uh, saruna ietvers starp Vietnamu un Eiropas Savienību ir prioritizējis konstruktīvu dialogu, kas sevī ietver arī sarunas par cilvēktiesībām. Tomēr acīm redzot, uzmanība netiek pievērsta tiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas šobrīd ir vērojami Vietnamā. Citos nolīgumos, piemēram, TS, TTIP un citos, eh, puses ir ieinteresētas tikai peļņā, ko gūs lielās daudznacionālās eh, kompānijas uz MVU rēķina. Tāpēc mums jāiestājas par tādiem nolīgumiem, kas neapdraud darba vietas un kas nodrošina cieņu pret cilvēktiesībām. Pateicos un tālāk vārds Jakobčiča kungam. Paldies priekšsādātāji! Mani pārsteidz daži šeit izskanējušie argumenti. Kolēģi runā par to, ka nav nepieciešams parakstīt šādu nolīgumu ar Vietnamu cilvēktiesību pārkāpumu dēļ, Mēs apzināmies šo situāciju, tomēr kolēģi runā arī par to, ka nav nepieciešams eksportēt mūsu demokrātiju uz citām valstīm, nevajag uzspiest citiem kaut ko. Priekšsēdētājs kundze, Es respektēju šo nolīgumu, jo tas atspoguļo Eiropas Savienības vēlmi cīnīties ar nabadzību, un Vietnama ir viena no pasaules nabadzīgākajām valstīm, tāpēc es atbalstu šī nolīguma parakstīšanu. Nabadzības apkarošana ir viena no būtiskākajām Eiropas Savienības cīņām, tāpēc uh, es uh, atbalstu šo vienošanos. Paldies un tālāk vārds Sogor kungam. Paldies! Vēl joprojām Eiropas Savienības pamatā ir cilvēktiesības un cieņa pret šīm cilvēktiesībām, un mums ir jāuzstāj uz tām arī mūsu sadarbībā ar trešajām valstīm. Tomēr mēs nedrīkstam būt aklu ideālu pārņemti un atteikties no sadarbības ar trešajām valstīm, kamēr vien tās nevar ieviest tādu robustu cilvēktiesību sistēmu, kāda ir Eiropas Savienībā, mūsu uzvedība ir kā paraugs attiecībā uz cilvēktiesībām, jo īpaši uh, uz minoritāšu tiesībām, bet Eiropas Savienība nevar šīs tiesības uh, uzspiest uh, citām valstīm. Uh, ja Eiropas komisija pat izvairās nosodīt kādas prakses dalību valstīs, kur nu vēl trešajās valstīs, un es nedomāju, ka tas eh, palielina mūsu uzticamību. Pateicos un tālāk vārds Franzu Likas kungam. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es pilnīgi piekrītu tam, ka jautājumi, kur ir saistīti ar cilvēku tiesībām, no komisijas puses ir risināti atbilstīgi šajās sarunās ar Vietnamu. Runājot par bāžām par cilvēktiesību situāciju Vietnamā, izteikšanās brīvību, pulcēšanās brīvību, plašsaziņas līdzekļu brīvību, brīvību nepiekrist, brīvību piekopt savu reliģiju. Es uzskatu, ka komisijai vajadzētu novērot cilvēktiesību situācijas attīstību Vietnamā un saņemt informāciju arī no pilsoniskās sabiedrības, lai varētu izpildīt tās saistības, ko tā ir uzņēmusies ar šo nolīgumu Es uzskatu, ka ir potenciāls izaugsmēji uh, un ekonomikas augšupējai abās pusēs, tomēr ir. Jāsaprot, ka cilvēktiesību jautājumi ir svarīgi arī jaunajā stratēģijā, ko komisija plāno īstenot. Paldies! Tālāk vārds Mikulāšiča kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! komisāras kundze. Šis brīvās tirzniecības nolīgums ar Vietnamu, kurš ir saistīts ar partnerības un sadarbības uh, nolīgumu, varētu kalpot par paraugu tam, kā Eiropas Savienība savam jaunajam tirzniecības partnerim pieprasa cilvēku tiesību ievērošanu tādā izpratnē, kādā tā valda Eiropas Savienībā. Es domāju, ir nepieciešams paraudzīties uz eh, cilvēku ar invaliditāti situāciju, arī uz to, ka cilvēki nedrīkst pulcēties, ka nav neatkarīgu arotbiedrību, piemēram, Saigona, kas bija daudz kultūru piemērs, kur līdz pastāvēja daudzas reliģijas, vairs nebauda reliģiju brīvību. Uh, Komisijai vajadzētu būt konsekventākai, tiecoties īstenot šo tirzniecības nolīgumu. Tai vajadzētu izdarīt spiedienu uz partneriem, lai nodrošinātu to, ka cilvēku tiesības tiek respektētas. Paldies, un tālāk vārds komisārs kundzei. Liels paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Tirzniecība viena pati, protams, nevar atrisināt visas problēmas, kas saistīts ar cilvēktiesībām pasaulē, bet tā var dot savu pienesumu, um, veicinot to, ka cilvēktiesības tiek ievērots un veicinot attīstību. To mēs esam apņēmības pilni darīt um, nolīguma ietvaros un jo īpaši šī nolīguma ietvaros, par kur diskutējam šodien ar Vietnamu. Neviens nenoliec to, ka ir milzīgas problēmas, kas saistīts ar cilvēktiesībām Vietnamā. Um, jūs uzskaitījāt vairākas, es varētu um, arī uzskaitīt vairākas piemērus Šīs problēmas pastāv, bet tāpēc mums ir jāsadarbojas ar Vietnamas varas iestāžu pārstāvjiem, uh, lai uzlabotu situāciju. Uzlabojumi jau ir panākti un viņi ir gatavi sadarboties ar mums. Tāpēc mums pie tā ir jāstrādā. Mums ir juridiskā saikne starp brīvās tirzniecības nolīgumu un partnerības nolīgumu un mēs īstenosim izvērtējumu, jo īpaši paraugoties uz cilvēktiesību situāciju. Mums ir cilvēktiesību dialogs, kas tiek īstenots un mēs tiksimies pēc pāris nedēļām jau atkal. Mēs izveidosim uh, eh, padomdevēju grupas ar pilsonisko sabiedrību palīdzību, lai sekot šiem jautājumiem uz vietas ar konkrētiem cilvēkiem, kas pārzina situāciju. Un, lai to visu uh, publiskotu, mēs uh, sagatavosim komisijas ad hoc dokumentu, kurā būs skaidrots, ka uh, šie pasākumi, kas paredzēti nolīgumā, uh, veicinās to, ka tiek nostiprināts cilvēktiesības un kāda būs pasākuma, kurus mēs īstenosim un kā cilvēktiesība dimensija tiks izvērtēta tad, kad tā būs spēkā. Un, protams, tas viss būs publiski un caurskatām un jūs varēsiet tam sekot un dot savu pienesumu šajā dialogā. Visos mūsu nolīgumos ir eh, arī noteikumi, kondicionalitāte, bet mēs, protams, eh, labprātāk strādājam eh, izveidojot dialogu un cenšoties tādā veidā panākt uzlabojums. Protams, ja mums nav nolīguma ar Vietnamu, tad mēs nevaram izmantot arī visus šos fórumus, un es nedomāju, ka tas dos vairāk spēku Vietnams iedzīvotājiem. Šis nolīgums tiks noslēgts, noslēgts nākamnedēļ, un pēc tam tas tiks publiskots, lai jūs varētu ar to iepazīties, lai paši varētu izvērtēt. Uh, un eh, tad, protams, eh, notiks viss tūkošanas procedūra un um, pieslīpēšana, un tās laikā jūs noteikti varēsiet uh, rūpīgāk vēl iepazīties ar to un teikt uh, savu. Tātad mēs ņemsim vērā jūsu idejas, un mums noteikti būs dialogs ar jums par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdē!